Der Präsident! Meine Damen und Herren, liebe Kollegen. Dāmas un kungi, sveicinu jūs mūsu pēcpusdienas sanāksmes cēlienā. Atsākam darbu. Tā kā šī ir beidzamā sesija pirms uh, arī acīm šajā gadā. Līdz ar to es arī īpaši sveicu arī augstos pārstāvus arī mm, no Badens Vittenbergs, kas ir arī devuši mūsu ieguldījumu un um, ir arī, nu, Okay, meine Ausführungen zum Protokoll erfolgen später. Als nächster Punkt. Nākamais sekot diskusijas par cilvēktiesību pārkāpumiem un demokrātijas pārkāpumiem un likumvairs pārkāpumiem. Un vispirms mēs runājam par miesas sodiem Malaizijā. Un došu